arī saņēmis no ALDES un ENF arī nom nomināciju lūgums delegācijām. Šīs uh, nominācijas uh, būs šīs plenārsēdes protokolā. Ja netiks iesniegti iebildumi līdz protokola apstiprināšanas brīdim, šīs nominācijas tiks uzskatītas par apstiprinātām.